plenārsēdi, kā trešdien kopā ar padomas priekšsēdētāju apstiprināšu četrus tiesību aktus atbilstīgi likumdošanas procedūrai, atbilstīgi 78. pantam Eiropas parlamenta regulā tiesību aktu nosaukumu.